Okay. Labi, dārgie kolēģi, tad mēs varētu varbūt eh, sākt sēdi, cerot, ka klātesošo skaits nedaudz palielināsies. Vispirms mēs varētu ķerties pie darba kārtības. Gribu jūs informēt, ka astotais darba kārtības punkts - viedokļu apmaiņa ar tiesniecības komisāri Katrīnu Aštoni sāksies 10.30. Un uzreiz pēc tam būs koordinātoru sanāksme, kas būs ļoti īsa, jo tur nav nekāda garā darba kārtība. Un pēc tam mēs eh, varētu atvadīties, tātad mums būs tāds neliels eh, atvadu dzēriens, jo šī ir mūsu pēdējā komitejas sēde šajā sasaukumā. Ja jūs nevēlaties mainīt darba kārtību nekādā veidā, neredz, ka kāds eh, pieteiktos izteikties, tad darba kārtība ir apstiprināta. Bet, Tagad varam pāriet pie otrā darba kārtības punkta. Tie ir priekšsētātāji paziņojumi. Vispirms gribētu sirsnīgi sveikt Kolumbijas vēstnieku mūsu vidū. Viņam noteikti ļoti interesēs uh, septītais darba kārtības punkts, kur mēs šodien vēl izskatīsim. Priekšsēdētāji paziņojumi. Pirmkārt, eh, šī sēde tiek eh, raidīta internetā, tāpēc lūdzu, kad jūs runājiet, vienmēr izmantojiet kreisajā pusē esošo mikrofonu, pretējā gadījumā jūs nebūsiet redzami kadrā. Otrakārt, eh, visi to droši vien zina, ka jūsu dosjē ir visu vēstuļu saraksts, un tātad šīs vēstules ir pieejamas, kuras mēs esam nosūtījuši un saņēmuši. Uh, Un ja jums ir interese kādu no šīm vēstulēm saņemt, eh, tad lūdzu dodiet ziņu sekretariātam un jūs varēsiet to saņemt. Tā kā šodien šī ir mūsu komitejas pēdējā sēde, gribētu izmantot šo iespēju un eh, sirsnīgi pateikties visiem par divu ar pus gadiem intensīva, interesanta, eh, kontroversta, auglīga Uh, darba, neatkarīgi no tā, uh, vai mums ir uh, dažādi viedokļi, tātad mums ir bijuši dažādi pie, piedzīvojumi, braucieni šajā te komitejā, priekšsēdētājs pasakās arī tulkiem, kuri ir pavadījuši komitejas darbu divar pusgadu garumā un kuri ir strādījuši izpratni. Uh, Dažkārt viņi piespiedu kārtā um, bija uh, tātad uh, spiest šeit palikt ilgāk, jo uh, sēdes ievilkās. Es gribētu pateikties arī sekretariāta darbiniekiem. Sadarbība bija ļoti laba. Nezinu, kā viņi to izvērtē, bet no savas puses gribu teikt, ka man bija lieliska sadarbība. Gribu pateikties visiem koordinatoriem no politiskajām grupām, pateikties politisko grupu vadītājiem un pateikties arī visiem tiem, kuri uh, Eh, piedalījās mūsu sēdēs un eh, kuri eh, sekoja tiem, tām sēdēm un notikumiem, kas viņus interesē, dažādās institūcijās. Gribu pateikties visiem vēstniekiem un visiem, kuri veidoja mums pētījumus, kas piedalījās uzklausīšanās. Es domāju, kā komiteja mēs varam ļoti apmierināti raucieties atpakaļ uz šiem divarpus gadiem. Ne viss mums ir izdevies, tas ir, protams, saprotami, un tomēr starptautiskā tirzniecības politika noteikti uh, ir nostiprinājusies šajā parlamentā, vismaz nedaudz. Tad gribētu nolasīt jums vēstuli, kuru mēs vakar vakarā vēl uzrakstījām. Un pēc šīs vēstules jūs sapratīsiet, ka, par ko ir runa. Gribētu vienlaicīgi lūgt, tātad šodien sūtīšu ēpastu visiem kolēģiem, lai viņi savās politiskajās grupās vēl šos te punktus, kurus tagad nolasīšu, apspriestu. Jo var gadīties, ka trešdien Strasbūrā mums būs balsojums par šo punktu, un tad es gribētu lūgt uh, atbalstu uh, Eh, tā kā mēs eh, vēstulē to eh, norādām. Vēstule ir angliski, es to nolasīšu, lai vismaz protokolā to varētu pēc tam atrast. Vēstule ir Potrinkungam. Tātad rezolūcijas, kas pieņemtas ekonomiskās partnerības līgumi ar AKK valstīm Eh, un izveidot sistēmu, ko kontrolē komiteja. Komiteja ir izveidota ar 234. pantu ekonomikas partnerības līgums un, un to veid, veidos visi šādi partnerības līgumi, kad tie tiks pabeigti. Eh, paragrāfs eh, nosaka, Svarīgi, lai eh, šie līgumi iesaistītu eh, kontrolas sistēmu, ko vada eh, parlamenta komiteja un iesaista starptautiskās tirzniecības dalībniekus, nodrošinot adekvātu līdzsvaru starp Inta komitejas vadošo lomu un tirniecības un attīstības politikām. Uzskata, ka parlamenta komiteja jādarbojas elastīgi un jā, jākoordinē darbs uh, ar AKK valstīm. Uh, prezidenta konferences eh, sanāksim šodien, kas notiks darba kārtībā, ir lēmumu pro, projekts projekts par delegācijām, kas pievienojas parlamenta e, komitejai, sadarbības komitejam un parlamentārajām asamblējām. Piedāvātais teksts e, būtu pretrunā ar lēmumu no 25. E, februāra. Un viņu atkar, neatkarība um, tiktu nodrošināta. Mēs pieņemam, ka šis lēmums tiks pieņemts tā, ka uh, tas nebūs pretēji parlamenta vairākumam šajā uh, kopējā uh, parlamentārajā asamblējā. Vai ir kādi komentāri? Vai ir kādi komentāri? Ja nē, tad mēs ķeramies klāt trešajam darba kārtības punktam. Es gribētu paziņot. Tagad es varu turpināt vāciski, atvainojos. Tātad eh, protokoli no 16. mārta koordinātāru sēdes ir izdalīts šis protokols un eh, ir spēkā attiecīgā ierastā procedūra. Ja līdz eh, sēdes beigām neviens neiebilst, tad eh, protokols eh, uzskatāms par apstiprinātu. Tagad ceturtais darbkārtības punkts. Tie ir e, mūsu komitejas sēdes protokoli 24. 25. februāris, 5. mārts un 16. mārts. Šajos datumos ir bijušas sēdes, to protokoli ir pieejama, noteikums tas pats. Ja neviens neiesniedz iebildums līdz sēdes beigām, tad šie protokoli ir apstiprināti. Līdz ar to nonākam pie 5. darbkārtības punkta. Izēvielu tirzniecība. Kā jūs visi droši vien atceraties, 2008. gadā mēs gatavojām iniciatīvas ziņojumu savā komitejā. To izstrādāja mūsu kolēģis Jens Holms. Un uh, šodien mums ir jāuzklājas komisijas paziņojums par izēvielām. Jūs ziniet, ka Eiropas Savienība ļoti lielā mērā ir uh, atkarīga no izēvielu importa. Un, eh, ja mēs paraugāmies uz šo dokumentu, tad mēs varam konstatēt, ka ir trīs galvenās jomas eh, komisijas paziņojumā. Un proti, pirmkārt, eh, vēlme, lai būtu tāda pati pieeja izēvielām kā visiem citiem konkurences dalībniekiem. Otrkārt, lai mēs um, dotu priekšroku ilgtspējīgai uh, izēvielu piegādai Eiropas uh, vajadzībām. Un treškārt ir jāuzlabo arī izēvielu otrreizējās izmantošanas efektivitāte. Uh, Un, protams, tas eh, nozīmē arī, ka mums ir jāsamazina izēvielu izmantošanas apjoms. Komisija šeit eh, ir iesniegus paziņojumu un eh, var, mm, komisijas pārstāvis mums arī vēl izskaidro šo paziņojumu, tāpēc došu vārdu Madlēnai Tīningai, kas ir komisijas pārstāve, un pēc tam varēs izteikties kolēģi. Lūdzu, komisija vārds. Mm, thank you very much. Paldies par šo ievadu. Man ir liels prieks būt šeit, kā jūs norādījāt. Pēc ziņojuma parlaments pieņēma rezolūciju pagājušajā gadā un bijuši vairāki pasākumi. Un tas viss kopā ir veidojis sagatavošanu šīm te paziņojumam. Kā jūs sacījāt, šis paziņojums lielā mērā e, skar ne tikai tirzniecību, bet vispār starptautisko jomu. Un es īsi pastāstīšu, kas arī ir rakstīts paziņojumā par stratēģiju un rīcības plānu nākamajiem soļiem. Un mēs labprāt uzklausīsim jūsu jautājumus. Ievadam Jūs jau teicāt, ka motivācija šai iniciatīvai ir skaidra. Es ir ļoti atkarīga no izēvielu importa un to ietekmē kropļojumi tirgu. Tālāk e, izēvielu e, ieguve diezgan lielā mērā saskars ar problēmām, jo ir dažādas iespējas izmantot zemi. Uh, Tātad mums vajag integrētu, ja vienotu atbildi. Padome jau 2007. gada maijā to noteica. Un, un piedāvātās rīcības skar tādas izēvielas, kas nav enerģijas ražošanai domāts. Piegāde rāda, ka, e, ka Eiropas Savienība tagad ir ļoti atkarīga no importa, un mums vajadzīgi primārie un sekundārie izēja materiāli, un tos var reizēm uzskatīt šo situāciju par kritisku. Globālajā tirgu notiek lielas pārmaiņas, un uzskaitījums 2007. gadā norādīja, ka ir 50 apmēram ierobežojumi vairākos eh, izēvielu veidos, un pēdējos divos gados eh, šie te mm, tirgus kropļošanas pasākumi ir eh, pieauguši. Mēs gribam privileģētu pieeju izēvielām visā pasaulē. 50% no minerālu vielu uh, Eh, valstu eh, krājuma atrodas valstīs, kur ir zemi ienākumi. Jūs jau runājat par trīs pīlāriem, tā tad nodrošināt pieeju izēvielām starptautiskajos tirgos, tāpat kā citiem industriāliem konkurentiem, un ietvars ar pareizajiem noteikumiem, lai mums būtu ilgspējīga piegāda izēvielām un tas ir Eiropas Savienības iekšienē, kā arī e, veicināt e, e, otraizējo apstrādi un lai mums, mēs būtu neatkarīgi no piegādēm. Un tagad par pirmo pīlāru. Vairāki elementi, ko jūs jau savā rezolūcijā uzsvērējāt, ir ļoti e, svarīga arī tirzniecības politikai, bet arī politikas jomam konkrēti par ilgspējīgiem elementiem, bet tie, protams, arī ir iekļaut e, DG trade, un es paskaidrošu. Stratēģija, kā vispirms man jāsaka, ka jautājums ir mazāk svarīgs e, finansu krīzes dēļ, kas e, padara šo jautājumu mazāk svarīgu, un mēs vērtējam, ka e, pieeja izēja materiāliem ir tāds ļoti ilgstošs risināms jautājums, un, un iespējams, ka cenas arī var ieteikt bet uh, tirgus kropļoju, kropļojumi no tā nekur nav pazuduši. Mērķi, ko mēs esam noteikuši tirzniecības stratēģija, ir apskatīt pieejas ierobežojums, ko uzliek trešās valstis. Mērķi Tātad eh, mums jāpanāk likumība. Mēs saprotam, ka visas attīstības prasības un vides prasības eh, ne, nav, netiek uzskatīts par mērķi šādām rīcībām. Un tad mēs apskatām e, situācijas, ka tiek apdraudēts imports un to, ka e, tas, ka nav vienlīdzīgas attieksme pret visām valstīm. E, grūtības ir diezgan lielas, un arī tāpēc, ka risinājuma nav tāda viegla un ātra ne divpusējā, ne daudzpusējā līmenī. Mūsu pieredze to rāda. Svarīgākais tā tad ir izveidot tādu visaptverošu politiku un izmantot visas iespējamās iespējas. Tirzniecības stratēģijas balstās uz trim pilāriem Pirmais ir sarunu vešana multilaterālā un divpusējā līmenī, lai veicinātu noteikumu atti, e, radīšanu, ko mēs darām PTO, tātad eksporta ierobežojumi, nodevas, dubultās cenu sistēmas e, un ieguldījumi. Protams, jāņem vērā arī izņēmumi. Tas pats attiecas uz divpusējiem eh, lēmu eh, līmeni. Mums ir vairākas iespējas iet uz priekšu, jo tirzniecības eh, aptvērums ir plašāks divpusējā līmenī. Visā šajās te FTA Amerikā, Korejā, Indijā šī te tēma ir ļoti spēcīgi apspriesta. Tad Eh, ieviešana un ierobežojumi. Reizēm tiek pārkāpt starptautiskie noteikumi, un mums ir strīdu regulēšanas mehānisms gan PTO, gan uh, divpusējos līgumos, bet prioritāte tiek piešķirta uh, tirgus pieejas partnerībām, lai varētu strādāt kopā ar dalību valstīm un mm, industriju un komisiju. Un trešais ceļš ir dialogs, gan divpusējs, gan multilaterāls eh, fórums. Mēs veidojam partnerības un dialogus gan ar tām, kas ievēro, ierobežo, kas cieš un kas ievieš ierobežojumus arī diezgan liela darbība, ko, eka, ko komiteja ir sākusi OECD. Mēs strādājam kopā ar vairākām valstīm, ar OECD un citām valstīm, un mēs e, runāsim, e, veidosim semināru par izēvielām. Rīcības plāns balstās uz šīm, šiem te trīs ceļiem. Varbūt varbūt man nav tā ļoti smalki, viss e, smalki jāapraksta, Daži ir vairāk tādi sistēmiski, analītiski un ietver konkrētas rīcības, bet, ja jums būtu kādi jautājumi, mēs labprāt atbildētu. Un visbeidzot, kā jūs pamanījāt droši vien, rīcības ir ļoti dažādas pēc sava raksturojuma. Un ļoti grūti ieviest dažas no šiem rīcības plāniem, dažas ir vieglāk ieviest. Uh, Tāpēc mūsu mērķis ir regulāra eh, ziņošana par progresu un igadējais ziņojums, kuru mēs iz, katru gadu līdz gada beigām izgatavosim. Varbūt jums ir kādi jautājumi? Paldies! Liels paldies komisijas pārstāvēji! par šo te ļoti interesanto ievadrunu un piezīmēm. Pats dokuments tiešām ir ļoti interesants, un es tiešām atbalstu jūsu priekšlikumu regulāri pievērsties šim jautājumam, jo uh, mēs arī uzskatām, ka uh, izēju materiālu, izēju vielu tirzniecību un uh, pieejamība Eiropas Savienībā ilgtermiņā ir ļoti būtisks jautājums. Līdz ar to šāda regulāra pievēršanās šim jautājumam un monitorings ir būtiski. Raugos uz kolēģiem, vai kāds vēlas uzdot kādu jautājumu, vai jums šķiet, ka uh, komisijas pārstāvis teiktais ir pilnīgi pieņemams un jums nav nekādi iebildumi? Tad es pieņemu, ka tas tā ir. Paldies vēlreiz! Un tagad varam pāriet pie sastā darba kārtības punkta. Tas ir PTO tiesniecības politikas pārbaudas institūcija Eiropas kopienu tiesniecības politikas pārbaudē. Visiem jums uh, dokumentos uh, ir pieejami šie dokumenti, kas ir iesniegti. Un tā kā jūs visi droši vien zināt, ka uh, ir e, dokuments, kuru izstrādāja PTO sekretariāts par tirzniecības politikas e, pārbaudu Eiropas kopienā. E, Tā notiek 6. līdz 8. aprīlī šogad. Un, protams, um, dalībvalstu tirzniecības politika ir daļa no šī pārbaudas. Jūs zināt, ka tiešniecības politika ir pilnīga kopienas eh, kompetencē, bet to, protams, īsteno dalībvalsts. Līdz ar to arī Pasaules tiešniecības organizācija ir jākontrolē, kā dalībvalstis eh, šo tiešniecību veids. Parasti ir tā, ka tiek izstrādāti divi dokumenti. Pirmkārt, dokuments, kas uh, Uh, pievēršas valstīm, tātad valstis sniedz politikas paziņojumu par savām politikām, un uh, pēc tam neatkarīgais Pasaules tirdzniecības organizācijas sekretariāts sagatavo savu dokumentu, un balstoties uz to, tad arī notiek uh, Uh, debatas tirzniecības politikas pārbaudas komitejā jeb uh, institūcijā. Ja mēs paraugāmies uz šo dokumentu, tur ļoti daudz informācijas ir iekļauts un uh, noteikti var izdarīt pāris secinājumus. Pirmkārt, šis ziņojums atzīst un dokumentē lielā mērā, un tas arī ir tas, ko tirzniecības komiteja vienmēr teica, ka daudzpusējā tirzniecības sistēma tiešām ir pats pats pamats, pats sākums, pati sakne un vienojošais elements Eiropas tirzniecības politikā. Un ka Eiropas Savienība, protams, uh, ir darījusi visu, kas ir tās spēkos, lai Dohas uh, sarunu kārtu veicinātu, virzītu uz priekšu sarunas, uh, Bet neatkarīgi no tā var arī konstatēt, ka Eiropas kopiena un valstis, uh, valstīm ir uh, atšķirīgs iespēju uh, tīkls, uh, ko tās arī izmanto. Gan ar attīstības valstīm, gan arī ar attīstītajām valstīm. Un pēdējā sekretariāts, protams, uh, tā, tā uzdevums ir uh, raudzīties, lai uh, šīs politikas un šo darbību rezultātā netiktu pārkāpt PTO noteikumi. Otrs, ko var secināt, jūs zināt, ka Eiropas Savienība ir eh, pasaulē pirmajā vietā eksporta jomā un esam otrais lielākais importētājs eh, preču ziņā pasaulē. Un eh, līdz ar to mums, protams, ir spēlējama būtiska loma ekonomikas attīstībā, uh, arī uh, tirzniecībā un uh, vispārīgi tirzniecības attīstībā. Un uh, varam arī nonākt pie secinājuma, ka būtu iespējama vēl viena uh, iespēja, proti lauksaimniecības uh, produktu uh, ražošanu un tirzniecību vairāk liberalizēt, vienkāršot tarifu struktūru. Uh, un um, maksimālos tarifus varētu arī pazemināt. Tas ir tāds uh, strīdīgs jautājums. Mēs esam arī debatējuši parlamentā par to, kā rīkoties lauksaimniecības jomā. Arī PTO ietvaros ir bijuši milzīgi strīdi. Uh, ir bijusi vēršanās pret uh, Eiropas Savienības lauksaimniecības ražotājiem, produktiem, ka mēs tos subsidējam, uh, kā ASV, piemēram, to dara attiecībā uz kokvilnu. Uh, Un eh, ir līdz ar to Āfrikas valstu kokvilnas ražotāji ir bijuši ļoti neapmierināti ar to, un viņi bija arī neapmierināti, ka 2013. gadā tikai sāksies šis uh, samazināšanas ļoti strīdīgs jautājums šis ir. Un tāpēc mēs esam ļoti priecīgi, ka šeit ir pārstāvēta komisija, un mēs ar to arī varētu sākt, ka dot vārdu komisijai, lai dotu ievadu, un pēc tam varētu debatēt Paulo Garcotī vai Martīnas eh, Lodrat kundze. Nezinu, kurš no viņiem vēls eh, vispirms uzstāties. Katrā ziņā komisija tagad vārds lūdzu. Thank you, Chairman. Liels paldies! kā jūs pareizi norādījāt, tas ir ļoti nepieciešams pārskats gan PTO, gan um, pārējām valstīm attiecībā uz tirdzniecības mehānismu. Un jo šis, šī raunda stāšanās spēkā jau bija paredzēts saskaņā ar GATT 96. gadā pēc um, Montreāls konferences ir ļoti svarīgi ES, jo eh, kopā ar Japānu un ASV, eh, jo, eh, kas ir PTO locekļi, ir tiek sīki skatīti, šis valsts tiek sīki skatīts katru otro gadu. Eh, gan eh, no tā viedokļa, ar kurām valstīm tā tirgojas, piemēram, eh, Ķīnu, un tad ir, tad ir noteikti 16 valstis, ko skata un pārbauda katrus 4 gadus, un tad pārējās katrus 6 gadus. Es gribētu noskaidrot vienu lietu. Uh, jo, jo mēs neveicam šo darbu vienkārši, lai redzētu, eh, vai eh, es eh, tirnesis politika atbilst pēdējo vai nē. Mēs skaidri norādam arī rakstiski, šajos eh, ziņojumos, ka tas nav vienkārši salīdzinājuma. Tas ir veikts eh, starp posmosos, kas ir ļoti svarīgi pirms sarunām, eh, un arī PTO ģenerāla eh, sekretārs vienmēr norāda, jo tas šī darbība dod, šīs darbības sniedz informāciju un dažos gadījumos tas ir daudz mm, svarīgi nekā vienkāršās parastās tradicionālās sarunas. Pirmkārt, eh, dažus vārdus par to, kas notika Ženēvā, kā mēs eh, sagatavojam šo ziņojumu un tad par saturu. Tā bija jau devītā reize, kad eh, es tirdzniecības politika m, mm, tik sīk skatīt, un ziņojums tika veids, un skatīts arī mehānisms, eh, eh, un šeit tika ņemt vērā daudzi dokumenti, apmeklēti un um, sēdes bija apmeklētas. Mēs saņēmām vairāk nekā tūkstoši jautājumu par mūsu tirdzniecības politiku pirms šīm sanāksmēm un mēs atbildējām laikā. Un uh, tas sniedza pozitīvus rezultātus un ar to novērtēja. Tas notika pagājušā mēneša laikā un arī šajā mēnesī. Uh, it īpaši 6. 8. aprīlī uh, Bāzelē, kur bija uh, diskusijas, kur piedalījās arī Au Austrijas vēstniecis, un uh, mēs runājam par lauksaimniecības aspektiem, bet Eh, kas īpaši jānorāda, ir, eh, ka pievērsām uzmanību lēmumu pieņemšanas procesiem, kas bieži vien kļūst par šķēršļi un eh, kas neļauj ek efektīvi darboties, un tīpaši tagad ekonomiskās krīzes apstākļos mm, attiecībā uz PTO dalībniekiem Un mēs e, redzējam, ka Doha attīstības darba kārtība e, arī ļoti svarīga, viss to atzina un e, viss atzīmē mūsu pozitīvo lomu šajā procesā. Un mēs uzaicinājām komisiju turpināt vadīt um, un skatīt uh, tirzniecības pra, uh, politikas pasākumus, ir īpaši krīzes situācijā. Uh, jo um, uh, visi atzīst, ka, um, protams, ka šie procesi nav krīzes cēlonis, uh, jo tirzniecības apjomi ļoti lielā mērā sama, samazinājušies, 9% samazinājums un uh, pat varētu sagaidīt 13-14% eh, samazinājumu 2009. Eh, gada otrajā pusē. Un eh, ļoti svarīgi pašlaik um, paturēt tirgu atvērtu šiem procesiem un nepieļaut protekcionismu pat uh, pat tad, ja šie apstākļi kļūst eh, vēl smagāki. Vēl viens jautājums, kas, ehm, ko atbalstīja pētījo dalībnieki, eh, ir proti tā loma, eh, ko es ehm, spēlēju sniedzot tehnisko palīdzību tirgumu un it īpaši arī tām valstīm, kas ir mazāk attīstītas Eh, izveidot īpašus plānus šiem jaunatīstītajām valstīm un arī eh, sniedzot ēst dalību valstīm eh, palīdzību tirzniecības nolūkiem. Mums arī bija kritices, kritika no Brazīlijas, Indijas un citām valstīm un ASV Uh, izteica kritiku tādā mērenā līmenī. Un šī kritika uh, tika vērsta uz uh, lauksaimniecību, to skatīja, bet ne jau visi neatbalstīja eksporta subsīdijas piena pārstrādes produktiem Eh, un arī G20 eh, sanāksmē norādīja, eh, ka jācīnās pret un, un, protekcionistiskiem pasākumiem un tālāk par rūpniecības produktiem un tehniskajām barjerām, praktiskajām tirzniecības barjerām. Un kā arī par tiem nolikumiem un noteikumiem, uh, kas um, kļūst par uh, barjerām uh, eksportētājiem. Kā jau norādīju, uh, tirdzniecības politikas ziņojums ir daudzpusējs un kas balstījās uz uh, sanāksmēm, kur katram bija iespēja uzdot jautājumus, izteikties uh, uh, arī mutiskā formā un arī tātad sek sekretariāta ziņojums tik ņems vērā. E, tas ir neitrāls, tie, tur ir fakti, tā ir analīze par šo tirdzniecības politiku, un e, arī mēs esam redzējuši labāks kvalitātes ziņojums, jāsaka. Tas ir tiesa. Uh, Eh, nekā eh, tas, kas mums tika sagatavots šoreiz. It īpaši bija četri jautājumi, mm, kas bija svarīgi eh, PTO, ko, ko arī PTO sekretariāts pētīja dažādās attīstības stadijās jo eh, šis ziņojums ir, šie jautājumi tādi, ko mēs aps, par kuriem, ja mēs spriežam kāds 6-7 mēnešus, un eh, lauksaimniecības politikas analīze eh, un eh, galvenā uzmanība šiem, šiem subsidīviem vēl ne, ne, neatspoguļo visu ainu un bieži vien šāda pieeja var būt maldinoša. Uh, jo mēs 2003. gadā jau pieņemam lēmumu, kas visu laiku arī tiek, tiek īstenots, ka lauksaimniecība ir ļoti svarīgs, ļoti svarīga nozare. Un, diemžēl, eh, šajā eh, ziņojumā tas netika īpaši izcelts. Attiecībā uz ražošanas sektoru eh, ziņojums Eh, norādīja, ka tās, eh, šis sektors ir saņēmis valsts atbalstu, finansiālo palīdzību, bet atkal šeit uzsvari nebija pareizi uzlikti eh, un arī runājot par rūpniecības sektoru aizsardzību, mūsu valstīm tā nav augstā līmenī un tika izteikts eh, arī šajā sekretariāta ziņojumā, mm, eh, tie apgalvojumi bieži vien nebija pietiekoši labi motivēti un bieži vien trūka argumentu. Mēs neesam apmierināti ar aprakstu par iekšējo tirgu. Tas, protams, projekts nav pilnīgs, neviens jau nav pilnīgs, bet ir jāsaka, kā arī šajā ziņojumā, e, viņiem vajadzēja iet daudz tālāk un e, parādīt e, nepieciešamību integrēties un arī tehnisko regulu un standartu ieviešanu sekretariāts pievērš uzmanību reģionālai tirniecībai un e, līgumiem šajā jomā. Nesenā pagātnē, e, tālā pagātnē e, mēs diemžēl pieļāvām kļūdas šajā ziņā, tāpat kā pārējais PTO dalībvalstis, bet uh, pēdējā laikā mūsu brīvās tirniecības līguma un to politika, un arī globālajā ziņā šī uh, politika un komunikācija tomēr vēl nav tāda politika, kas uh, rada tādus seklus brīv, uh, brīvos tirniecības līgumus, kas var kļūt tikai par klupšanas akmeni. Šis ziņojums ir ļoti garš Ko mēs vēlētos norādīt? Eh, tas ieguldīts ļoti liels darbs, kur, kur komisija strādāja kopā ar pāriem dienestiem un strādāja mēnešiem ilgi, un mēs esam apmierināti, ka mēs tagad varam būt šeit un sniegt jums īsu pārskatu par šo darbu. Uh, Eh, un arī varam sniegt jaunāko informāciju par PTO eh, aktivitātēm. Liels jums paldies! Paldies! Vai jūs, kolēģi, arī vēl gribētu kaut ko piebilst? Nē, tad tas bija viss no komisijas puses. Paldies par šīm te interesantajām piezīmēm. Saprotu, ka Mēs dažkārt neesam apmierināti, ja saņemam kritiku, domājot, ka kritika nav gluži pamatot mums, kā parlamentāriešiem visu laiku tā gadās, un tas mums gadās biežāk, jo īpaši tādēļ, ka mēs esam no atšķirīgām politiskajām grupām. Šoreiz komisija ir saskārusies ar šādu attieksmi, un tas ir pilnīgi normāli, manuprāt. Dažos jautājumos. Um, Šis dokuments eh, varbūt pat ir eh, diezgan pamatots, bet eh, citos punktos varbūt ir labi, ka mūs kritizēja, jo mēs rīkojāmies tā, kā mēs rīkojāmies. Tātad tur ir ļoti atšķirīgi punkti. Vis savās runas beigās jūs runājat par reģionālajiem nolīgumiem un atsaucāties uz Global Europe Proti, jūs teicāt, ka mums sev nekas nav pārmetams, eh, varbūt, ka tur arī PTO jums pārāk daudz nepārmet, bet jūs esat eh, noteikti eh, tik, dzirdējuši no parlamenta, ka mēs šo stratēģiju neatbalstām, ka mums tas nešķiet pietiekami, jo ne, mūsuprāt nav pietiekami tikai atvērt ekonomiku, lai dotu iespējas augstākam noietam, jo. Uh, Tas nav tikai eh, tā, ka tam jābūt eh, uzņēmumu privilēģijai, bet Global Europe būtu jāveicina attīstība kopumā. Tātad sociālā ekonomika, vides, cilvēktiesību attīstība būtu vairāk jāveicina. Tas tur netiek pietiekam darīts. Un eh, tas ir arī tas iemesls, un 7. punktā mēs runāsim ar randu kopienu. Un tas ir tas iemesls, kāpēc mēs visu laiku ciešam neveiksmes kā institūcija Kāpēc mēs nevaram neko panākt ne PTO, ne reģionālajos not, nolīgumos, vienalga vai tās būtu Āzijas vai Merkosur vai citas valstis? Tas ir tieši tāpēc, ka mēs visu laiku uh, dodam priekšroku tikai ekonomikai. Mēs uh, mēģinām īstenot savu ekonomisko ideju, domāšanu un uh, nepieņemam, ka citām valstīm ir citas idejas. Tagad nonāksim pie septītā punkta Bet pirms tam, vai kolēģiem vēl ir jautājumi? Tad paldies eh, vēlreiz eh, komisijai, noslēdzam šo darbkārtības punktu un pāriem pie septītā darbkārtības punkta. Šis eh, darbkārtības punkts izniecības sarunas starp Eiropas Savienību un Andu kopienas valstīm. Jūs visi zināt, ka tirzniecības nolīgumi tirzniecības komitejai visā sasaukumā ir bijuši vissvarīgākie. Un eh, jūs visi zināt, ka pavisam nesen debatēs mums bija eh, jādebatē par eh, astoņiem starp ekonomikas partnerattiecību nolīgumiem, tur bija runa par Kariforumu un Ziloņkautu krastiem, Kodivāru, un aizvakar Briselē notika sēde, kurā eh, notika apspriešanās eh, par sarunām ar ASEAN valstīm. Vakar šeit parlamentā bija debates eh, par sarunu stadiju partnerattiecību nolīgumos starp Eiropas Savienību un Andu kopienu. Un mums ir prieks, un vakar tā arī bija, ka Kastījo kungs, tas ir Kolumbijas Republikas senators kopš 2002. gada, ka viņš vakar bija klāt un šodien ir klāt un arī uzstāsies šajā sēdē. Uh, Jūs visi zināt, ka runājot par reģionāliem nolīgumiem, mēs esam sastādījuši arī iniciatīvas ziņojumus. 2007. gada jūnijā uh, sarunas starp Eiropas Savienību un Andu kopienu uzsākās. Otrā saruna kārta notika no 23. līdz 27. mārtam 2009. gadā, tātad šogad. Un jūs zināt arī, ka uh, mūsu komitejas un parlamenta ietvaros uh, ir atšķirīgi viedokļi, tie ir tādi uh, pamatā atšķirīgi viedokļi par brīvās tirzniecības nolīgumiem vai GSP plus vai GSP plus plus, tātad uh, paplašināts GSP plus, jūs visi zināt, ka attiecībā uz Andu kopienu situācija ir ļoti sarežģīta, jo arī starp dalību valstīm šajā te Andu kopienā ir atšķirīgas nostājas. Tātad par to, cik lielā mērā vajadzētu liberalizēt tirzniecību. Jūs arī zināt, ka ir brīvās tirzniecības nolīgums starp Kolumbiju un ASV, tātad ir bijušas sarunas un vienošanās par to, bet ASV to vēl nav ratificējusi, e, norādot uz cilvēktiesību situāciju Kolumbijā. Un ir zināms arī tas, ka uh, Pagājušajā nedēļā parlamentā mums bija plašas debates par to, vai noslēgt uh, nolīgums ar valstīm, uh, ņemot vērā, ka uh, cilvēktiesību situācija ir tāda, kāda tā ir. Tur jau bija runa par Turkmenistānu, un parlaments jau ilgi to bloķēja, jo mēs uh, Uh, uzskatījām, ka uh, sarkanais krustu nevar pietiekami darboties, nav uh, plašsaziņas līdzekļu brīvība nodrošināta un nevalstiskajām organizācijām, kas kritizē valdību, nav iespēja brīvi darboties. Un, ja mēs raugāmies uz situāciju Kolumbijā, tad tur arī ir satraucoši notikumi, par ko mēs saņemam ziņas. Piemēram, ārotbiedrību pārstāvi saskars ar grūtībām uh, cilvēki tiek izraidīti no saviem reģioniem, jo uh, uh, uzņēmumi vēlas iegūt izēvielas šajos reģionos, tātad cilvēki vienkārši tiek uh, padzīti no mājām. Jūs zināt, ka uh, Bolīvija uh, uh, tieši intelektuāla īpašuma tiesību jomā ir pilnīgi atšķirīgā nostājā. Par to mēs runājām, un komisijai bija uh, mandāts uh, attiecībā uz visu Andu kopienu, tas tagad ir sadalīts. Mēs kā komiteja vienmēr teicām, ka mēs uh, esam pret to, ka uh, šeit ir atšķirīga attieksme pret Andu kopienas valstīm. Tas nav mūsu politiskais mērķis un mūsu nostāja. Mēs vēlamies, lai tomēr šīs sarunas turpinātos, jo partnerattiecību nolīgumi noteikti ir kaut kas pozitīvs. Tātad politiskais dialogs, kas ir pirmā uh, pirmā kolona, pirmais balsts un, protams, otrā, otrais pīlārs ir tirzniecība, bet strīdi ir par to, par kādās proporcijās tas ir. Un, tas ir strīdus ābols gan dalību valstīs, gan šeit parlamentā. Sveicu jūs šeit, senatoru Bledo Kastījo, gribētu jums arī kā pirmajam dot vārdu. Jūs varēsiet paust savu viedokli par šiem brīvās aizniecības nolīgumiem, un tad uh, mēs varam debatēt. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms gribētu pateikties Mārkova kungam par viesmīlību un gribu sveikt arī visus pārējos šeit klātesošos un pateikties par ielūgumu. Otrakārt gribētu teikt, ka mans viedoklis par šo tematu ir tāds, kas balstās uz to, ka tāda valsts kā Kolumbija Eh, ka mums būtu jāuztur vislabākās iespējamās tirzniecības un eh, diplomātiskās attiecības ar visām valstīm pasaulē. Mēs esam pār tirzniecību, pār startautisku tirzniecību, un tas nozīmē, ka eh, mums nevajadzētu būt viedokļu atšķirībām tā vispārīgi. Tātad mēs uzskatām, ka tas ir labi, ka valstis sadarbojas. Uh, Taču vienlaikus mēs uzskatām arī, ka uh, ir jāpievērš uzmanība, kā mēs veidojam šīs attiecības, jo tās var būt ļoti pozitīvas, bet tās var arī būt negatīvas, atkarībā no tā, kā tās tiek veidotas. Piemērs. Pirms gadsimtiem Amerikas kontinents uh, kļuva neatkarīgs, uh, mēs pasludinājām neatkarību no Eiropas karalistē. Jo šī sistēma toreiz eh, neizveidojās pozitīvi, un eh, tādā veidā nevajadzētu veidot attiecības starp valstīm un tautām pasaulē. To es gribēju vienkārši ievadam pateikt. Eh, tātad attiecības atkarībā no to veidošanas var gan pozitīvi, gan negatīvi ietekmēt attīstību. Kolumbijā mēs 20 gadus jau īstenojam brīvās aizniecības politiku, Un tur galvenokārt ir runa par PTO noteikumu ievērošanu, bet uh, rezultāts ir tiešām ļoti negatīvs mūsu iedzīvotājiem. Visa statistikas rāda, ka šos 20 gadus mēs esam strādājuši, bet ir pieaugusi nabadzība, ir pieaudzis bezdarbs uh, un uh, dzīves kvalitāte ir stipri pazeminājusies un uh, darba kvalitāte ir pazeminājusies. Tātad eh, brīvā tirzniecība mūsuprāt nav progresa un attīstības sinonīms, bet tieši pretēji. Un tam ir dažādi iemesli. Un eh, šie iemesli ir eh, neoliberālās tirzniecības sistēmas rezultāts. Tas novedz, piemēram, pie tā, ka mūsu valstī ir iznīdēta rūpniecība. Mēs varbūt nebijām nekāda lielvara šajā jomā, bet mēs varējām paši sev ražot pārtiku līdz 90. gadam. Tagad eh, mums eh, ir jāimportē 8 miljonu tonu pārtikas, ko mēs mierīgi varētu ražot paši savā valstī. Un vēl viens piemērs. Kolumbija ir valsts, eh, kur uh, gandrīz nemaz nevar ražot uh, medikamentus, līdz ar to tiek liekta pieeja šiem produktiem, un tas veicina nabadzību. Vienlaicīgi mūsu valstī uh, tika privatizēts liels skaits uzņēmumu, ļoti būtiski strateģiski uzņēmumu, un uh, vispēcot, uh, kā piemēru gribu pieminēt, ka 15, uh, pie, pēdējos 15 gados esam saņēmuši tiešās investīcijas no ārzemēm. E, 100 miljārdi eiro uh, ir investēti mūsu valstī, bet 160 miljārdi eiro kapitāls ir atvilkts no šīs valsts. Bet tas nenozīmē, ka, uh, tātad, ka šie, šīs investīcijas attīsta mūsu valsti. Mūsu uh, līdzekļi attīsta citu valstu ekonomiku. Un tās ir daudzas tādas valsts, kuras ir daudz labākā situācijā nekā mēs. Tāpēc droši vien varēsiet saprast, ka mums nav iespējas, ka vajadzētu eh, padziļināt brīvās tirzniecības attiecības eh, starp Kolumbiju un citās valstīm. GSP plus arī nav laba sistēma, jo šādā veidā mēs nevaram uh, atgriezties pie uh, agrākās politikas, kas bija daudz pozitīvāk. Mūsu valstī ir arī uh, ļoti negatīvi tas, ka, piemēram, Kolumbija ir pār integrāciju ar kaimiņu valstīm. Mēs esam uh, uh pār uh, tiesniecības nolīgumu ar ASV un Eiropu, bet šie uh, projekti ir, nāk par sliktu reģionālajai integrācijai, un tāpēc būtu daudz būtiskāk, ka šie te reģionālās integrācijas nolīgumi tiktu sam, saglabāti un tos ne, neizjauktu ar uh, brīvās tirzniecības nolīgumiem ar ASV un ES. Tātad ir daudz ekonomiski un sociāli iemesli, lai uzstātu, lai eh, ka, ka šīs te sērunas par brīvās aizniecības nolīgumiem nav nākušas par labu Kolumbijai. Vienlaicīgi zūd mūsu nacionālā identitāte, mēs esam atkarīgi no daudz uh, tādām uh, spēcīgākām valstīm nekā Kolumbija, daudz uzņēmumu ienāk mūsu valstī, Es zinu, ka tas, ko tikko teicu, noteikti neizraisīs uh, tādas siltas jūtas daudzos uh, no jums, bet mēs varētu diskutēt par šo jautājumu. Mēs esam pārliecināti, ka demokrātiskā, demokrāta partija ASV uh, nevēlas ratificēt uh, šo nolīgumu, nevis tāpēc, ka viņi nevēlas brīvo tirzniecību, bet uh, tur ir politiski iemesli, kāpēc ASV demokrātu partija neparakstā, tad neratificē šo te nolīgumu. Amerikas valdība uzskata ASV, ka prezidents Orībe eh, neizturētu eh, testu, ja tiktu uh, izmeklēti cilvēktiesību pārkāpumu valstīm. Tā pašā laikā ir nesodāmība attiecībā pret paramilitāriem spēkiem, kas nogalina arotbiedrību biedrus, un tas tiešām ir trausmīgi. Ir liels skaits politiķu, kuri ir valdībā un kuriem ir tiešas saiknes ar paramilitāriem spēkiem. To augstākā tiesa Kolumbijā apstiprināja. Bet uh, vienlaikus tiesneši augstākajā tiesā arī uh, Eh, tiek vajāti no valdības puses. Kolumbijas valdība tagad jau otro reizi mēģina mainīt konstitūciju, lai valdības pārstāvji var tikt ievēlēti vēlreiz. Prezidents Orībe, eh, lai varētu tikt ievēlēts vēlreiz. Līdz šim eh, bija iespēja, ka tikai vienreiz var ievēlēt prezidentu, tad tika mainīta konstitūcija, lai viņi varētu ievēlēt uz diviem termiņiem. Tagad viņi vēlas atkal grozīt konstitūciju. ASV Demokrātu partija uzskata, ka eh, nevar eh, noslēgt privās tirdzniecības nolīgumu ar tādu valstu kā Kolumbija. Un mums tiešām ir žēl, ka tagad pavisam atklāti un skaidri, un tas noteikti nāk par sliktu arī Eiropas pilsoņiem, ja šeit eh, būtu tā, ka mēs uh, attaisnot Kolumbijas valdību attiecībā uz cilvēktiesību pārkāpumiem, tad viņi varētu teikt uh, visai pasaulē, ā, tad mēs no Parīzes, Madrīdas vai Brizeles eh, saņēmām dokumentu, tātad kur nu ir šīs valdības, kas attaisno šo valdību, un tad pierādītu, ka uh, Kolumbijā ir valdība, kas ievēro cilvēktiesības, bet tā taču nav. Un tie ir tie iemesli, kāpēc mēs no Eiropas un pasaules prasām, lai nebūtu privās tiesniecības nolīgums, uh, Kolumbijā. Vismaz ne tāds, kas noslēgts ar valdībām. Paldies, senator kungs Ērika pieteicās pirmā, un tāpēc došu tev uzreiz arī vārdu, lūdzu. I mean, thanks so much, and I... Mm. Paldies, un es atbalstu to, ko jūs nu pat sacījāt, jo es uzskatu, ka viss saturs un atsaucis, ko jūs uh, devāt, aprakstot situācija Kolumbijā, bet jāņem vērā eh, arī tas, ka skatoties no Eiropas Savienības viedokļa, ka mēs varētu parakstīt līgumu ar Kolumbiju, varbūt ir arī cits aspekts, ko nevajag aizmirst. Es šajā namā biju arī, kad mēs eh, veicām sarunas par Meksikas līgumu, un es labi atceros tās diskusijas Meksikas sakarā. Tās nebija identiskas, bet diezgan līdzīgas toņa ziņā, diezgan skeptiskas, vai Eiropas Savienība var pārvarēt demokrātijas deficītu, vai var pievērt acis uz, humān, eh, uz cilvēktiesību pārkāpumiem, vai parakstot līgumu, vai tā nezaudēt savu labo slavu. Es esmu delegācijas vadītājs starp ES un Meksiku 4-5 gadus. E, joprojām pastāv šaubas. Un tās arī nekur nepazudīs, jo nav tādas patiesības absolūtas parakstīt vai neparakstīt šo līgumu. Tātad kaut kāds risks ir jāuzņemas. Bet es domāju, ka Eiropas Savienībai ir vairāk ietekmes tiesību um, pa, um, ar šo te parakstīšanu. Tātad mums ir klauzula par cilvēku tiesībām. Tad, kad mēs parakstām nolīgumu, mēs arī uzņemamies atbildību par to, un šī te ir tieši tā joma, par kuru man ir vislielākā kritika. E, tā kā mums ir šī te atbildība, nezinu, vai mēs ar to varam tikt galā. Tātad man ir šīs šaubas par nolīgumiem ar valstīm, kurām nav pilnas demokrātijas un demokrātijas standarta. Jums ir maz laika, priekšādētāj kungs. Tātad mm, grūti uzsākt diskusijas, ja mm, nevarat atrisināt visus jautājumus, bet man Mm, tātad jūs minējāt demokrātisko pusi kongresā, un es eh, sekoju diskusijām. Es tad eh, uzdošu jautājumu. Tā kā nav ne balta, ne melna, vai būtu labāk noslēgt līgumu un tad pamatojoties uz to, palīdzēt Kolumbijai izveidot lielākus demokrātijas un cilvēktiesību standarts, vai arī pateikt nē ne, un neslēgt šādu nolīgumu? Erika, tu weißt, dass... Erika, tu zini, ka man arī vienmēr ir ļoti žēl, ka, ka tas tā ir, bet eh, jautājums ir ļoti pamatots. GSP plus mums arī ir cilvēktiesību klauzula, vai tāpēc ir jānoslēdz brīvās tirdzniecības eh, nolīgums, jo mēs taču GSP plus varam to eh, īstenot. Roberta, tu esi nākamais sarakstā, lūdzu. Tā kā mums ir. Uh Eh, maz laika, tad es runāšu īsi. Man nepatīk, ka mums runā tikai viens cilvēks. Labāk, lai runātu arī vēstnieks. Eh, Priekšēdētā ļaujiet man palīdzēt. Tātad pusstundu klausījos, eh, un tagad jūs sakāt, ka nav laika runāt. Nav godīgi priekšsēdētāji, vai jūs vēlaties vai nevēlaties šīs diskusijas? Un es gribu sāka, sacīt, ka Orības vadību un pagātnē man šķiet, ka viņš diezgan labi strādā, manuprāt. Mm, ir samazinājušās eh, slepkavību un nolaupīšanu skaits, un liekas, ka valsts virzās uz lielāku demokrātiju. Tāpēc man brīnums, ka jūs uzbrukat eh, Kolumbijai. Tāpēc es gribētu uzklausīt arī vēstnieku. Manas bažas ir tādas, kā Ērika sacīja, tātad, ja mēs virzīsimies uz kādu no šīm valstīm, mēs runājam ne tikai par Kolumbiju, bet e, GSP plus ietveros ir daudz valstu, viņi grib starptautisko tirzniecību. Atverot tirgu, mēs paši ieviešam disciplīnu, un tas nozīmē, ka šīs valstis nevar uh, saņemt tādu atļauju un uh, ne, neievērot noteikumus. Tāpēc man brīnums, ka runātājs teica, ka mēs negribam, ka viņi negrib šo brīvās tirniecības uh, nolīgumu. Tāpēc uh, gribētos, lai būtu vairāk viedokļu dažādību šeit. Robert, gribētu tev uzreiz atbildēt. Protams, ka Kolumbijas vēstnieks saņems vārdu. Es tikai domāju, ka būtu labāk, ja vispirms izteiktos deputāti, lai e, vēstnieks tad savā atbildē var atsaukties uz deputātu teikto. Tas nav nekas, kas saistīts ar taisnīgumu vai netaisnīgumu. Es negribu, lai tu mani apvaino. Es vienmēr esmu centies godīgi rīkoties. Uh, Tā mēs to vienmēr darījām. Mēs ielūdzām cilvēkus, kāds uzstājās, tad deputāti, tad vēstnieks un tad komisija izsakās. Un tā mēs arī darīsim tagad. Un nākamais sustas kungs, lūdzu. Grazie, prezidente. Um, paldies, priekšsādātāji. Es domāju, ka ir ļoti būtiski uzklausīt to, kas mums tika teikts tikko. Un tomēr es domāju, ka Politiskās un eh, politiskie un kulturālie pieņēmumi, no kā iziet opozīcijas senators, ir tādi, ko es, ko mēs nevar piekrist. Eiropas Savienība uh, veido dialogu ar daudziem reģioniem pasaulē un ļoti atšķirīgā veidā. Un tur ir arī uh, rasti atšķirīgi risinājumi arī tur, kur uh, ir centieni atkal veicināt daudzpusīgumu vai, piemēram, citas jomas, kur mēs atkal atkrītam divpusējā līmenī. Cilvēktiesību klauzula nav nekāda papildu klauzula vai uh, tāda, ko var izvēlēties brīvās tiesniecības nolīgumos, bet tas ir tieši tas veids, kādā Eiropas Savienība vēlētos veidot dialogu ar citām pasaules valstīm. Tā mēs vēlamies eksportēt brīvību un demokrātiju. Uh, Mums ir uh, jāprasa no Kolumbijas tikai tas pats, ko mēs prasām no citām valstīm. Neko citu mēs nedrīkstam prasīt. Gribētu atgādināt, kas notika Indijā ar kristiešiem. Viņi tur tiek iznīcināti, bet eh, tik un tā uh, tā tagad ir demokrātiski atzīta nācija. Toreiz taču kristieši tiešām tika iznīcināti, un te nav runa par mazākumu grupām vai, vai kaut kādām minoritātēm. Bet eh, tas taču viss nevarēja notikt, neiesaistoties valsts iestādēm. Pirms dažām nedēļām mēs uh, noslēdzām uh, ekonomikas partnerības nolīgums ar Āfrikas pārstāvjiem, kur arī eh, joprojām notiek cilvēktiesību pārkāpumi ar vadošo aprindu iesaisti. To mēs nevaram pieļaut, tas ir traģiski. Tas noteikti ir jānosoda un Eiropas Savienībai ir jānovēro šī situācija. Būtu tiešām nepareizi, ja Eiropas Savienība Kolumbijā un citās valstīs, eh, ar kurām tiek slēgti brīvās tirzniecības nolīgumi vai ekonomikas nolīgumi, ka tur Eiropas Savienība neatzītu arī panākto progresu, piemēram, kā šajā piemērā, pateicoties šiem pasākumiem, tagad ir mazāk slepkavību un uh, biežāk vainīgie tiek sodīti. Tiesu sistēmas darbība vienkārši ir uzlabota, un tas ir objektīvs fakts, un tas ir jāatzīst. Mēs zinām, cik grūti ir uh, cīnīties par pilnvērtīgu demokrātiju, tādu demokrātiju, kā mēs to iedomājamies, eh, un to īstenot valstīs, kuras eh, ir politiski ļoti sarežģītas situācijas piedzīvojušas. Neviena valsts eh, īsā laikā nevar šādu transformāciju veikt un atrisināt šīs problēmas. Uh, Varbūt, ka rīt mums būs jārunā par cilvēktiesību pārkāpumiem Brazīlijā, piemēram, tur taču arī pamatiedzīvotāji tiek iznīcināti vienkārši tāpēc, ka ir zināmas intereses, kur, piemēram, kaut kādi uzņēmumi vēlas izcirst eh, mēžus un tā tālāk. Mēs nedrīkstam šeit pielietot divu kāršu mēraukli. Mums ir jābūt vienādiem kritērijiem pret visiem. Uh, vai arī mums jāprasa no šīm valstīm, lai tiek kontrolēts, kā tiek ievērota šī klauzula, un tas var novest arī pie nolīguma darbības pārtraukšanas vai apturēšanas. To es saku kā cilvēks, kurš pats varbūt būtu arī opozīcijā pret tagadējo Kolumbijas valdību, bet es domāju, mums kā Eiropas Savienībai ir arī jāņem vērā progresu un uzlabojumu cilvēktiesību jomā pasaulē, jo mums jau ir arī jāiziet no tā, ka tās valstis, kas vispār pilnībā ievēro cilvēktiesības pasaulē, tās varbūt kopumā ir tikai kāds 50. Uh, varu piekrist Stērdīkungam un arī Ērikai. Mums šeit tiešām ir jābūt ļoti spēcīgiem uh, un aktīvi jādarbojas, skatoties, kā tiek ievērot cilvēktiesību klauzulu, bet mēs nedrīkstam pilnībā novērst brīvās tiesniecības nolīgumu noslēgšanu, jo līdz šim vienmēr ir bijis, ka šie nolīgumi valstīs ir panākuši progresu, tādās valstīs, kas ir saskārušās ar sarežģītiem apstākļiem. Protams, mums ir vajadzīgi noteikumi, varbūt pat vairāk nekā bijis pēdējā laikā, kontrolējot šo klauzulu jāievēro šī klauzula. Paldies, Sustas kungs. Tagad uh, došu vārdu Kolumbijas vēstniekam. Lūdzu, jums vārds. Muchas gracias, senor presidente. Quiero primero. Paldies, priekšsēdētāji. Ļaujiet man sveikt uh, deputātus un senatoru Paldies, priekšsēdētāji, ka jūs ļaujat man izteikties par izskatāmo tēmu. Kolumbija daudzus gadus cietusi no vardarbības, kas ir, kas mūs satrauc. Eh, ir tādas grupas, kas eh, iegūst līdzekļus caur izspiešanu, nolaupīšanu un narkotiku tirzniecību. Šī te vardarībība ir novedusi e, pie tā, ka skolotāji, arotbiedrības un mācītāji un uzņēmēji, padomnieki, e, gubernatori, e, tie visi ir ietekmēti. Visi sektori Kolumbijas sabiedrībā ir ietekmēti ne tikai viens vai divi konkrēti sektori valstī. Mēs cenšamies uzlabot situāciju. Valdība, kuru tauta lielā mērā atbalsta, un es gribu to atkārt Eiroparlamenta deputātiem, ka e, Kolumbijas valdība ir um, lielā mērā atbalstīta un viņi uh, darbojas demokrātijas vārdā. Un daži no uh, deputātiem to minēja, un es gribu viņiem par to pateikties. Kolumbijas valdības vārdā uzlabojumi ir acīm redzami. Ir cipari, jūs varat tos apskatīt, izpētīt, Mēs ejam pareizajā virzienā, mēs veidojam progresu. Protams, mums vēl tāls ceļš priekšā, bet mēs ejam pareizi. Jūs sakat, ka Kolumbijā ir problēmas ar cilvēktiesībām. Starptautiskā kopiena, kur mm, piedara visi ES dalībnieki, Ehm, visi zina, ka mums ir mehānismi, ar kuriem paveikt šos te pārbaudas izturēt. Mums ir ehm, padomu konsultējoša ehm, procedūra un pār, tāda kontrola pēdējā laikā, kā starptautiskās kopienas dalībnieks. Tātad mēs neizturējam šo te pārbaudi. Uh, Daudzas valstis uzdeva jautājumus, mēs atbildējām, uzņēmāmies saistības, un tad šī te e, pārbaude, e, ko veids starptautiskā kopiena, bija diezgan veiksmīga. Protams, mums ir jādara vēl vairāk nākotnē. Arī komiteja jāzina par bažām, kuras eh, mums visiem ir par cilvēktiesībām. Kolumbijas iniciatīvas rezultātā, kas sakrita ar ES lēmumu, tātad divpusējs dialogs starp ES un Kolumbiju par cilvēktiesībām šis dialogs tika uzsākts. Darba kārtība ir uh, ir e, visaptveroša, atvērta. Mērķis ir divpusēji izskatīt ES Kolumbijas attiecībās visu, kas saistīts ar cilvēku tiesībām. Un tad tāds rezumējums. Kolumbija atbilst visiem mehānismiem, kas izriet no starptautiskās kopienas Tātad kopiena ir, tad mēs esam atbilduši šai te, šīm te prasībām un izveidoti vēl vairāki mehānismi par tirzniecību. Un laikam mums ir maz laika, jo komisāri ir ieradusies um, un sveiciens viņai. Es tikai gribētu sacīt, Kolumbija vēlas stabilus noteikumus, uh, attīstībai eh, attiecībās ar ES nākotnē. Tāpēc mūsu, eh, mūs interesē šis brīvās tirdzniecības nolīgums. Kolumbijas valdība, kuru atbalsta eh, tauta Kolumbijā, uzskata, ka šāda te brīvā tirdzniecība ir vajadzīga, lai aizsargātu un veicinātu ieguldījumus un lai mēs izvairītos no dubultiem nodokļiem, lai paplašinātu ieguldījumus, lai radītu jaunus uzņēmumus, darba vietas. Visas šīs lietas ir svarīgas, lai pārvarētu nabadzību Kolumbijā un eh, konsolidētu mūsu institucionālo pamatu. Kas attiec uz sarunu ietekmi uz Andu ekonomisko kopienu, jums jāzina, ka lielāka elastība. E, Nav nekas tāds, ko mums Eiropas Savienība uzspied, tā ir atbilde, ko Andu e, kopienas valstis gribēja e, panākt tātad šādu lielāku elastību, jo šīs sarunas vienkārši nevedās. Tamdēļ mēs gribējām lielāku elastību, lai ļautu tām valstīm, kuras var progresēt ātrāk, lai viņas var to darīt, e, varētu to darīt netraucēti. Tātad jums jāzina, ka ASV e, attiecībā uz brīvo tirzniecību arī ir jauna attīstība, un mēs turpināsim runāt ar dažādām valstīm pasaulē, kuras grib padarīt tirzniecību aktīvāku, efektīvāku un radītu lielāku, eh, vairāk investīciju un darba vietu. Paldies! Um. Paldies, vēstnieku kungs! Tagad par procedūru gribētu izteikt sakošu priekšlikumu. Es tagad eh, nedošu vārdu komisijai, komisāri ir ieradusies, un es eh, domāju, ka uh, Uh, savā paziņojumā uh, komisāre arī pievērsiesies šiem jautājumiem starp uh, dažādām valstīm, kādas ir sarunas. Jūs redzējāt, ka ir ļoti dažādas nostājas iespējamas. Kolumbijas iekšienē ir atšķirīgas nostājas, arī parlamentā ir atšķirīgi viedokļi. Uh, Arī NVO pārstāvju vidū ir atšķirīgi viedokļi. Vakar mums bija pie mums eh, NVO pārstāvju, un tas ir pavisam normāli. Un es domāju, ka tas ir arī demokrātiski un labi, ka mēs varam diskutēt, organizēt debatas. Mums ir jādebatē. Un tas ir pilnīgi pašsaprotami, ka eh, izvērtējums par to, kāda ir situācija ar cilvēktiesībām šobrīd arī ir atšķirīga, un parlaments ir īstā vieta šādas debatas veidot. Un mēs, kā tirzniecības komiteja, tur tieši tiekam iesaistīti, un cilvēktiesību klauzula ir svarīga sastāvdaļa, un to mēs varam izvērtēt. Līdz ar to gribētu visiem klātesošiem pateikties par debatēm. Tagad uh, noslēdzam šo darbu kārtības punktu un pārējam pie astotā darba kārtības punkta situācija pašreiz notiekošajās starptautiskajās tiesniecības sarunās. Tas ļoti labi iedaras. Un eh, gribētu pateikties komisārs kundzei. Šodien ir mūsu komitejas pēdējā sēde, un paldies komisārai, ka viņi ieradās uz šo pēdējo sēdi, lai mūs informētu par jaunāko uh, Uh, informāciju, tātad kāda ir situācija starptautiskajās tirzniecības sarunās. Un gribētu visas komitejas vārdā sirsnīgi pateikties par ļoti, ļoti labo sadarbību ar jums, komisārs Kundze, un ar jūsu visu komandu. Gribu visiem pateikties, tas vienmēr bija interesanti, un to solījumu, ko jūs devāt pirmajā uzklausīšanā, uh, kur daži deputāti vēl bija skeptiski par to, kā tad būs ar šo jauno komisāru attiecībā pret iepriekšējo komisāru. Tātad tūlīt, tūlīt, Robert. Jūs uh, savu solījumu turējāt, proti, ka jūs eh, būsiet eh, bieži ciemiņš pie mums un diskutēsiet ar mums, un par to tiešām jums milzīgs paldies, un tāpēc dod jums tūlīt arī vārdu. Lūdzu. all... Pirmkārt, vēlos teikt, ka man ir skumīgi, ka tagad jāsaka jums ar Dievu, um, kā priekšsēdētājiem, un es, uh, jūs esat vienīgais šajā gadījumā, kas neatgriezīsies bet, protams, mēs redzēsim, kāda būs vēlēšanu rezultāti. Tāpēc es saku jums lielu paldies Eh, jo es atceros, ka es klauvēju pie jūsu durvīm, un jūs vienmēr pārunājat visus jautājumus, kas attiecas uz mūsu komiteju, un tas man daudz palīdzēja sagatavot ziņojumus, un tiešām man jūs pietrūksiet, un eh, vai es atgriežos vai nē, bet es ceru, ka mēs eh, tiksimies, un es vēlu jums panākums, un es ceru, ka jūs atkal jūs redzējuši varbūt Vācijā jūsu uzņēmē darbībā, un es ceru, eh, ka es saprotu, ka tāds ir jūsu turpmākais ceļš. Paldies! Varbūt es apkopošu un eh, runāšu par dažādiem jautājumiem, mūsu prioritātēm, kādas mēs esam izvirzījuši. Es nespēšu izrunāt visus jautājumus bet eh, jūs varēsiet ar vēlāk man eh, jautā, uzdot jautājumus par eh, konkrētiem jautājumiem attiecībā uz tirdzniecības portfelī. Ne, nevilcinieties un uzdodiet jautājumus. Es tagad mm, runāšu par kopsē, kopējo situāciju un dotu ieskatu. Es jau teicu no paša sākuma, kad mēs sākām sadarboties, ka ir kritiski būtiski svarīgas attiecības mm, eh, eh, eh, un attiecību jautājums ir pabeigt Doha raundu. Eiropas Savienībā, un es uzskatu, tāpēc šis jautājums ir uzmanības centrā un arī no Starptautiskā valūtas fonda, monetāra fonda uh, Mēs uh, saņēmām informāciju, bija 9%, tagad ir 11%, un šādi, protams, šādi skaitļi ir ļoti, ļoti augsti. Tas rada milzīgas grūtības. Un jūs zinat, uh, ka tās ir visā pasaulē, tīpaši uh, eh, jaunatītīstajās zemēs. Un tāpēc mēs atbalstam uh, daudzpusējās sarunas. Un šajā kontekstā uh, Eh, es esmu pielikusi daudz pūliņu, lai veidotu attiecības ar jauno ASV uh, eh, administrāciju vēstnieku Karkungu, un man bija iespēja būt kopā ar viņu, pabūt dažas stundas, un es varēju viņu aprunāties uh, gan formāli, gan oficiāli, gan arī neformālā līmenī pagājušā nedēļā. Tas ir ļoti tās ļoti svarīgas attiecības ne tikai tāpēc, ka mēs esam lieli tirdzniecības partneri, bet arī tāpēc, ka amerikāņiem ir svarīga loma, lai pavirzītu Doha raundu uz priekšu. Un mēs ceram, ka viņi uh, turpinās šos puliņus un, un arī mm, pa, eh, pa, aktivitātes. Uh, ne tikai ASV labā, bet arī, lai varētu atgriezties Ženēvā un pabeigt šo raundu. Mēs redzēsim, vai mēs spēsim to paveikt. Un arī e, vēlēšanas Indijā ļoti svarīgs. Es nezinu, kāds būs rezultāts, bet jebkurā gadījumā būs e, ļoti svarīgi, lai es varētu ap, e, tikties ar jauno tirdzniecības ministru uh, lai varētu viņus pārliecināt, ka viņiem jāatgriežas pie šīm sarunām. Un šis darbs turpinās uh, patreiz, un es ceru, uh, ka uh, me, uh, arī Pasaules tirdzniecības uh, organizācijas uh, priekšstādātāji turpinās savu darbu. Tas ir būtiski svarīgi. Paralēli tam, uh, Mums ir ļoti interesantas divpusējas sarunas. Mēs esam eh, pārunājuši jautājums par Andu kopienu, eh, un eh, tā ir prioritāte arī nākamo gadu laikā. Man nav nekādu ilūziju par šīm problēmām. Es, es, es, es esmu jau tikusies ar Kolumbijas tirdzniecības ministru. Tās ir patiesas problēmas. Mums jādomā, kā mēs virzāmies uz priekšu un kā mēs tiksim galā ar jūsu bažām un jūsu jautājumiem, par ko mēs jau runājam šodien, kas ir ļoti svarīgi divpusējā uh, tirdzniecības līgumā. Uh, uh, uh kontekstā ir Dienvidu Koreja Eh, nu, šis līgums jau ir eh, sasniedzis savus eh, attīstības pēdējās stadijas, un es neesmu vēl pārnājis visus jautājumus Varbūt ar šādu debatēm mēs dzirdēsim domas. Es ļoti vēlos pabeigt un parakstīt šo līgumu divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, ekonomiskajā ziņā, jo tas potenciāli tas ir ļoti labs līgums Eiropas Savienībai daudzām dalībvalstīm daudzās jomās. Otrkārt, tas ir Pirmais 21. gads un pirmais eh, te, brīvais tirdzniecības līgums, kur ES ir iesaistījusies. Un tas ir mums ļoti uh, svarīgi, mums šeit, šeit ir uh, mm, svarīgas intereses, un es gribu, lai šīs uh, divpusējās intereses tiktu attīstītas un turpināts un būtu pozitīvi rezultāti. Šajā ziņā uh, Eh, jūs jau zinat, ka mēs esam eh, uzsākuši sarunas ar Kanādu ar, eh, par bilaterālu līgumu. Arī šīs sarunas nav vieglas, jo abām pusēm ir savas intereses, tīpaši lauksaimniecības jomā bet tomēr mums jau ir ļoti svarīgi signāli, ka tas viss virzās uz priekšu. Arī Kanādā šis līgums ir ļoti svarīgs, un tāpēc ir ļoti um, svarīgi, lai viņi izvirzītu savus priekšlikumus, mm, un ņemot vērā um, valdības federālo struktūru Kanādā, um, mums jāņem vērā attiecīgie štati, jeb provinces. Uh, Un eh, mēs paskatīsimies, kādā veidā mēs varam attīstīt šo jautājumu, eh, arī iesaistīt tās valstis, kas jau varētu eh, sēsties pie mums, pie, kopā ar mums pie galda un sākt sarunas. Tā pašā laikā nea, neaizmirstot reģionālo integrāciju kā svarīgu jautājumu, tīpaši tirdzniecības attiecībās. Un arī šīs sarunas turpinās turpinās. Centrāla Amerikā arī bijušas problēmas, tās vēl nav atrisinātas, sarunas tiek turpinātas. Tas ir līgums, ko mēs varētu nobeigt eh, tuvākajā nākotnē. Mēs to ļoti ceram. Tas tā ļoti, ļoti īs ieskats eh, par mūsu divpusējām sarunām varbūt dažus vārdus par ekonomiskās partnerības eh, līgumiem. Es biju m, mm, eh, eh, Prāgā, kur bija tirsniecības ministru sanāksmē, un mēs ceram, ka mēs varēsim mm, pagaidu līgumu jau parakstīt, un ministri tam gatavojas. Jūs esat iepazinušies to mūsu darbu, bet te arī ir bažas. Uh, Eh, kas mums jāskata, bet uh, eh, eh, viņa, viņa problēmas un jautājums. Āfrikā uh, mēs gribētu arī sadat valstīm tikties, un no ES e vārdā es varēju apsol, ap, apsolīt uh, 150 miljonu eiro palīdzības nolūkā, lai varētu atvērt tirgus Eh, bet, protams, jānodrošina, lai viņi varētu šo iespēju izmantot un arī izsaka eh, valstis un runāt arī ar Pasaules banku un citām institūcijām, eh, kur pusmiljardu dolāru tika piedāvāti, lai veidot koridors transporta vajadzībām. Un ir svarīgi nodrošināt robežu šķēršošanas punktus un mu, muitas ja, jautājumus tā, lai mm, e, e, autovadītājiem nevajadzētu divas nedēļas gaidīt rindā. Uh, tas traucē um, uh, tirdzniecībai, un uh, šād, uh, bet ir papildu problēmas tādas kā, piemēram, aids izplatīšanās šādos gadījumos un tā tālāk. Un tas ir papildus darbs, kas mums jādara. Mums jānodro, jāno, ne tikai jānodrošina, lai šie līgumi tik noslēgti, bet arī jānodrošina visi uh, noteikumi, nosacījumi, lai šīs nācijas varētu tos izmantot uh, Un jūs ļoti labi zinat, ka tagad pie ekonomik, ekonomikas slēpslīdz arī šīs valsts ļoti cieši. Un pēdējo kārt vēlos jums atgādināt, ka es, mēs vienmēr uh, uh uzsver to, ka mēs atbalstam mazos uzņēmumus. Es atceros, ka es uh, gatavojos uzklausīšanās sanāksmē, es arī pētīju mazos. Uh, Eh, mazos, mazos uzņēmums, eh, ka tikai 8% tirdzniecības nāk no maziem uzņēmumiem, pat tas ļoti, ļoti zems līmenis dalību valstīm ir jāuzņems atbildība, ir jāatbalsta mazie uzņēmumi. Es uzskatu, ka arī komisija varētu pielikt vairāk pūliņu uh, atbalstīt mazos uzņēmumus un nodrošināt to, e, ka e, palīdzat viņiem saprast, kādā veidā iesaisties tirniecības procesā un arī nodrošināt to, ka mūsu tirniecības līgumi ņem vērā mazo uzņēmumu intereses, lai viņi varētu vieglāk e, šo, piedalīties tirniecības procesā. Tas ir īsts pārskats par darbu. Eh, es, diemžēl, nevaru jums visu izstāstīt, eh, bet es ceru, ka tādā veidā jūs guvāt ieskatu eh, par darbības virzienu komisijā. Paldies! Paldies, komisārs Kundze, un personīgi gribu jums pateikties arī par ļoti draudzīgiem vārdiem. Es arī uh, Tāpat gribētu atbildēt, es gribētu novēlēt, lai jūsu valdība darītu visu iespējamo, lai barones Aštona arī nākamajā komisijā darbotos un būtu komisāri, jo es tiešām domāju, ka šī ir bijusi ļoti laba sadarbība, kāda mums bija. Mums ir runātājs saraksts. Roberta, tu esi pirmais lūdzu. Uh, thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji, un laipni sveicu jūs, komisāri. Es gribu atbalstīt to, ko komisāri nu, pats sacīja par jūsu situāciju. Protams, tas nav atkarīgs no jums, bet no uh, apvienotās karalists premjera. Varbūt jūs nevarēsiet atbildēt, bet uh, Paskala Lamī nominācija šodien. Uh, Domāju, ka vairums šajā telpā gribētu, lai viņš turpina darbu, kad ir tik liels stress e, gan G20 kontekstā, gan citādi. Un ja jums ir e, iespēja ar viņu parunāt, tad e, nododiet viņiem vislabākos sveicienus. Jūs minējāt situāciju ar Dienvidu Koreju. Vai jūs varat paskaidrot par par nodevu, kas nodevu eh, eh, schēmu. Eh, Industrijas sanāksmē tika novērtēts, ka tas ir tāds klupšanas akmens, ap, mm, ka auto industrijai ES viena gada laikā tas izmaksās 150 miljonus eiro jo īpaši laikā, kad šī te industrija notgru, not, nokļūsi grūtībās. Vai jūs varat komentēt, vai korejieši turpinās šo praksi? Vai ES e, turpinās to pieļaut šādu schēmu? Vai notiek kādas sarunas? un novēlu jums visu to labāko vasaras atvaļinājumā, bet varbūt jums nemaz nebūs laika šogad jo sarunas turpināsies par Dohu nākamajā pusgadā. Un kad Kerka kungs ir stājies amatā, jums noteikti būs vairākas sanāksmes, vai ASV grib panākt vienošanos. Es gribu tikai zināt jūsu personīgo viedokli. Ach, Jā, nu tā, ja tā būs pozitīva atbilde, tad jau mēs, protams, atsauksimies uz komisārs teikto. Tā jau nav problēma. Nākamā Ērika, lūdzu, tev vārds. Komisārs. Kundze, man ir liels prieks eh, jūs šeit redzēt, un eh, vismaz mana personīgā vēlme arī ir tāda, lai jūs atgrieztos, vai mums ir kaut kas, ko mēs varētu darīt, eh, lai pārliecinātu jūs valdību, tad sakiet mums, ja kaut kas ir, ko mēs varam darīt. Es gribu paust dažus uh, aspektus. Jūs uh, teicāt, ka esat pārliecināti, ka Dohas uh, saruna kārta nobeigsies veiksmīgi. Es esmu jūsu pusē, bet uh, neaizmirsīsim, ka situācija ir diezgan skeptiski un kolēģi Vašingtonā uh, saka, ka jā, būtu jau labi, bet mēs nezinām, kā to panākt. Es domāju, ka signāli joprojām uh, nepastāv, un tas lielā mērā būs atkarīgs no šī parlamenta. Uh, Uh, kā mēs runāsim kolēģiem kongresā, jo lielākais šķērslis tiešām pastāv tur. Un uh, primāri tā ir demokrātu puse. Un es pilnīgi varu saprast, ka viņi vēlas panākt lielāku drošību par tādām lietām kā standarti, piemēram, kas PTO vidē nav īpaši lielā vērtē. Uh, Ja tā tad e, vēlties panākt progresu, tad jāpanāk viņu atbalsts. Un e, ar Koreju vajadzētu vienoties, e, jo Eiropas Savienība pārāk vēlu sāka skatīt brīvās aizniecības nolīgumu ar Āzijas valstīm Eh, kad 2002. Eh, gadā bija balsojums par manu ziņojumu, tad šis parlaments skaidri pauda vēlmi, lai mums būtu nolīguma ar Azijas valstīm, bet tur ir, protams, grūtības, un Roberts, ja nemaldos, norādīja uz vienu. Eh, mums ir arī izcelsmes noteikumi jāskata, tas ir svarīgs jautājums, arī šī te nodevu klauzula. Un ja jūs ņemat vērā to, ka uh, Parasti Eiropas Savienība ir atteikusi uh, attīstības valstīm, kur mums ir PT uh, brīvās aizniecības nolīguma. Tātad kāda šeit ir atšķirība? Es uh, neesmu pret to, es to atbalstītu, bet man ir šaubas, vai šis ir īstais laiks, vai uh, nolīgums tiešām ir labi izstrādāts, vai tas neietekmēs negatīvi mūsu darba vīdi. Uh, un uzņēmumus, kuri ekonomiskās krīzes rezultātā jau ir grūtībās. Vai tagad būtu atbildīgi to darīt? Tas ir tas jautājums, vai šis ir īstais brīdis, un eh, es labprāt uzklausītu jūsu apsvērums. Starp citu, mēs šo jautājumu pieminējām arī mutiskajā jautājumā, kuru mēs eh, varbūt neiesniegsim, bet eh, es gribētu dzirdēt atbildes. Mēs ar Balaskungu kungu no komisijas jau runājām par to. Es tiešām augstu novērtētu, ja jūs sniegtu atbildes par strīdu risināšanu. Mēs tur panācām, zinām, progresu, kad tikāmies Prāgā eh, transatlantiskajā likumdošanas dialogā pirms dažām nedēļām un panācām progresu arī par azartspēļu jautājumu. Uh, un es labprāt jums sniegšu šos dokumentus. Tagad mums ir Šerlī Berklī eh, atbalsts, kas ir priekšsādātājs eh, transatlantiskajā likumdošanas dialogā. Un Koena kungs, kongresmenis, arī mūs atbalsta. Viņš to pat ir ielicis savā internetu mājaslapā, ka mēs esam vienojušies. Protams, mums vēl ir jāvienojas par detaļām, kā tas praktiski tiks īstenots, jo situācija ir nedaudz sarežģītāka, kā varbūt šķiet, bet atkal es esmu mm, labprāt došu jums dokumentus un eh, vakar Ferhaigena kungam eh, tika izteikts lūgums pievienoties eksteks sēdē, kas būs jūnijā, un es nosūtīšu jums arī šo te vēstuli. Atvainos priekšādātāji visbeidzot gribētu vēl izteikt to, ka tā kā es uh, pie, um, strādāju pie Kotivāras nolīguma. Es gribētu jums pateikties par visu darbu, ko esat paveikusi. Man tiešām bija prieks redzēt, cik aktīvi jūs ķērāties arī pie vissaržģītākajiem jautājumiem, jo īpaši no parlamenta viedokļa un arī uh, ASV viedokļa. Tas ir tiešām lieliski, kā jūs strādājāt, bet es uh, vēlos uh, arī teikt, ka Kodivārs pārstāvji tātad um, prasīja un lūdz, lai uh, palīdzētu, un uh, es došos uz Kodivāru otrajā gada pusēs, labprāt saņemtu jūsu atbalstu un palīdzību, un varbūt jūs varētu uh, parūpēties, lai kāds no jūsu ekspertiem dotos uz turiem, un tas tiešām palīdzētu viņiem. Es to apsolīju Kodivārai, un es gribētu turēt savu solījumu. Paldies! Es vielen Dank. Paldies! Vāciski mēs sakām, ka solīts ir solīts un solījumi ir jātur. Un, uh, protams, ka es pilnīgi saprotu, ka tev vēl jāsņem solījums no komisijas. Vēl trīs runātāji pieteikšies sarakstā, tiem mēs varētu tagad dot vārdu. Un tad Forda kungam līdz ar to vārds lūdzu. Much, uh, Paldies, komisāri. Es runāšu īsi. Kas notiek ar Kolumbiju? Jūs e, jau dzirdējāt, ka mums bija tepat e, diskusijas par Kolumbiju. Cik ticami ir, ir šīs te sūdzības par cilvēktiesību pārkāpumiem? Vai tad mēs uzsāksim tādu šo te sūdzību izmeklēšanu? arī ETSC eh, ģenerālsekretārs norādīja uz tām. Tātad, vai mēs gribam kaut kādu arhitektūru izveidot? Mm, pēc manām domām sarunas iet pārāk tālu. Ir valstis, kuras ļoti vēlas, bet nespēja noslēgt uh, līgumus. Tur es runāju par Laos un Janmāru. Janmu. Un visbeidzot uh, par jūs neminējāt ne Japānu, ne Ķīnu tās ir tie tā, tā, tā kā globālie ziloņi. Ehm, vai jūs plānojat, piemēram, doties uz Ķīnu vizītē nākamajos mēnešos? Es domāju, ka tas būtu svarīgi. Un tagad atgriežos pie Korejas ehm, kolēģis, kurš nevarēja ierasties, lūdza uzdot šo jautājumu. Es eh, kopā ar Korejas eh, delegāciju devos uz Pekinu un tikos ar ārvalsts, ārlietu ministru un tirzniecības ministru Seulā. Un tāpēc mums bija iespēja apvain, apmainīties ar viedokļiem. Man šķiet, ka mums ir tāda tā kā bailes no vācu autoindustrijas. Mēs saprotam, ka būs izdevumi. Uh, un ir arī labumi. Un šķiet, ka šie te labumi ir daudz lielāki par izdevumiem. Mums ir bail, ka parakstot līgumu, ka tulīt jau uzreiz notiks kaut kādas pārmaiņas. Tātad Mēs projekcējam šīs izmaksas uh, uh, uz šodienas situāciju, bet mums ir jādomā par to, kas notiks pēc parlamenta, un tur mums jābūt uzmanīgiem. Un par nodavām. Man liekas, ka dienvidu korejieši ir gatavi mm, veikt kaut kādas pārmaiņas, bet neatcelt šo sistēmu. ja jūs nopērkat Ķīnas, um, Ķīnā mobilo telefonu, uzliekat, uh, uzlīmīt, ka tās ir ražots uh, Dienvidu Korejā. Uh, ja mēs neparakstīsim šo līgumu ar Dienvidu Koreju, tad mums nebūs īpaši ar ko strādāt tālāk. Un liekas, ka abas puses būs lielas ieguvējas no nolīguma. Bet tad mums vajag vairāk runāt par labumiem un ieguvumiem, nevis zaudējumiem. Eiropā eh, mums ir jāsāk runāt par ieguvumiem no šīm te eh, nolīgumiem, nevis jābaidās no potenciālām izmaksām. Paldies. Nākamais sarakstā ir Kamala kungs, lūdzu. Much, uh, Paldies komisārei. Gribu atkārtot dažus no komentāriem, kas izteikti līdz šim. Es domāju, ka man par Koreju mums nav īpaši daudz jārunā. Ko kolēģi te sacīja, gribēju atkārtoties par mm, PTO. Uh, Man liekas, ka mēs visi uzskatām, ka ir tāda, ka demokrātiem kongresā un administrācijā ir tāda kā spriedze un dažādām administrācijas daļām. ASV tas bija manāms e, vēlēšana laikā. Um, un brīvās tirniecības demokrāti bija noraizējušies par to, ka viņiem būs pārāk maz balsu kongresā. Vai jūs domājat pat pēc vēlēšanām, pēc e, indiešu vēlēšanām, cik e, e, vai PTO atkal nostāsies uz sliedēm? Otrais jautājums par ES un Indiju Kad jūs domājat uzsākt sarunas ar Indiju, lai uzsākt, lai turpinātu šīs te attiecības pēc vēlēšanām? Un ņemot vērā arī visas pārmaiņas, kas var notikt. Dienvidkoreja. Parasti es esmu skeptisks par eh, tādām īpašām, īpašiem lūgumiem no industrijas. Uh, Mēs atceramies autoindustrijas eh, problēmas Japānā 80. un 90. gados. Mēs vienkārši, eh, tātad mm, man jāsaka, ka man ir tāds kā eh, mm, patīk tas, ko saka Eiropas industrija. Īpaši par to, ka Korejas tirgu, lai iekļūtu šai tirgu, jāiziet vesels pārbaudas, virkni pārbaužu. Kāds ir jūsu viedoklis par šo pieeju? Un vienkārši, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi. Un trešā lieta - Andu eh, kopienas nolīgumi. Jūs noteikti zināt, kad ir iekšējas eh, grūtības valstī, tad un partijas dažādas eh, grib arī eh, ir starptautiski parādīt šīs domstarpības. Kāds ir jūsu viedoklis par šīm te sūdzībām un cilvēku, attiecībā cilvēktiesību pārkāpumiem? Mm, tur ir, eh, šai valstī ir, eh, valstīs ir eh, sarežģīta situācija. Un kas pēc jūsu domām būtu jādara ar valstīm, kuras vispār negrib šādus nolīgumus? Ko mēs varam līdzēt Kolumbijas attīstībām? Un vai mēs mēģināsim veidot šīs attiecības tālāk ar Kolumbiju? Paldies! Ļupčevā, bitišēn. Ļupčevas kundze, lūdzu jums vārds. Благодаря, господин председател. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vēlos apsveikt komisāri par uh, lielo darbu, lai risinātu šīs milzīgās problēmas starptautiskā tirniecībā un novēlēt to viso labāko arī nākamajā sasaukumā. Un es vēlos uh, pievērst uh, uh, pretdempinga pasākumiem un uh, pretdempinga politika vispār. E, tas attiecas uz um, importu ES, kā arī ar vidas aizsardzību. Un mans jautājums saistās ar konkrētu uh, piemēru, ko, es, no, ko mēs vērojam Bulgārijā, eh, kur tiek eh, importēts toksisks cements no Turcijas, kas ir mūsu kaimiņi. Un, eh, un pilnīgi nereāls dempinga cenas Un tīpaši krīzes apstākļos un ekonomiskā slēpslības apstākļos, kad ražošana krīt, ir e, ļoti svarīgi piemērot um, antidempinga pasākumus, lai aizsargātu gan ražotājs, gan patērētājs. Mums arī jāmēģina rast līdzsvaru tā, lai e, šie antidempinga pasākumi nekļūtu par protekcionismu. Tāpēc es jūs vēlos pajautāt jums, kāda ir jūsu ilgtermiņa vīzija e, attiecībā uz e, antidempinga politiku un to risku, vai tie var kļūt par protekcionismu pasākumiem. Paldies! Paldies! Komisārs Kundze! Tas ir garš, ļoti daudzveidīgi jautājums saraksts. Jums uzreiz dod vārdu, lai uz tiem atbildētu, lūdzu. Eh, pirmkārt, pateikšu paldies visiem runātājiem un uh, arī par uh, laipniem izteikumiem. Uh, vienalga, no kuras puses ar tie nenāktu, jo Un es vēlreiz saku paldies, es to augstu novērtēju. Vēlos sākt ar to, ka pasklamī uh, eh, eh, ir at, atsūtījis mums savus labākos novēlējumus. Un mums trijos vēl viena sēde, jūs to varēsiet arī vērot. Un te eh, būs ievērots turpināmības princips, un Paskals ir tieši tas cilvēks, kas var eh, turpināt eh, Pasaules tirdzniecības organizācijas darba, tīpaši, lai pabeigtu Doha raundu. Un tagad par tiem jautājumiem, ko jūs šeit minējāt, arī par Dienvidu Koreju. Dažus vārdus kas kalpos kā ievadvārdi. Mani neinteresē tādi darījumi, kas nedod īpašu labumu ekonomikai un uzņēmējdarbībai. Tātad jautājums ir, ko šis darījums eh, piedāvā Eiropas ekonomikām? Turklāt eh, automobiļu rūpniecība vēlas uh, Uh, uh, lai, uh, lai mēs atbalstītu to nākotnē. Un es neuzskatu, ka šis darījums būs auto, rūpne, automobiļu rūpniecības gals. Un eh, pats par eh, pats pa sevi tas arī eh, nebūs risinājums krīzei, bet es uzskatu, ka šis darījums ir laba lieta ekonomikai un arī šai rūpniecības nozarei. Komisija un kolēģi ir daudz strādājuši pie šī jautājuma, pie šīm problēmām un ir tīpaši par beztarifu barjērām un standartiem, un mēs skatījām katru punktu atsevišķi. Un šajā līgumā mēs esam īpaši atrunājuši to, lai automobiļu rūpniecība varētu turpināt eksportēt uz, Koreju, uz Dienu Koreju un paplašināt šo tirgu, jo dažiem ražotājiem ir liela problēma uh, uh, ir emisijas. Ja viņi um, eksportē uz ASV, um, mm, tad viņi sūdzās par st standartiem, piem, ko korejieši izmanto, un viņi attiecīgi arī ražo, um, lai tie atbilst šiem standartiem. Bet tie ražotāji, kas neeksportē uz ASV, tad viņiem atkal tas iznāks ļoti dārgs process. Mums jāņem vērā visi šie aspekti. Tāpēc eh, tirgus ražotājiem eh, ir jāpadara atklāts, atvērts un tam jābūt augošam tirgom, tirgus pastāv. Uh, Eh, un tīp, arī lai ar labākā eh, smarka, automobiļu markas varētu tikt eh, importēts, eksportēts uz uh, Koreju. Mēs esam skatījuši šīs jautājumus, es, un es saprotu, ka automobiļu rūpniecība ņems mūsu novēram, uh, uh, norādījums vērā. Un, uh, Jautājums ir, kādā veidā šis darījums eh, padarī, eh, ļaus viņiem pad, eh, saglabāt savu tirgus daļu. Ir potenciāls. Uh, ka Eiropas, Eiropas uh, tirgu varētu būt 650 tūkstieši Korejas uh, mašīnu, kas tiks saražotas uh, eh, Korejai, no, no Korejas, un līdz ar to šie tiks arī saražotas, tas dos darba vietas, nodarbinātību Un šeit jautājums par uh, eh, patērēta izvēli, tīpaši starp koriešu un uh, japāņu mašīnām. Bet, protams, tā, tas ir, tas ir teoretiski jautājums, mēs vienkārši balstamies uz iepriekšējo pieredzi. Mēs te runājam par tādu um, situāciju, Koreja jau te ražo šīs korejiešu mašīnas, jau ir šeit. Jautājums ir, kādā veidā mēs atbalstam šo ekonomisko pasākumu, ko es uzskatu, ka tas mainīs automobiļu rūpniecības nākotnu un radīs labākus ekonomiskos nosacījumus visu kopumā. Un tas ir iekšējais uh, automobīļu tirgus un tā jautājums. Mēs visi pērkam jaunas uh, uh, automašīnas, mēs, protams, arī eksportējam. Uh, Un tāpēc mums jānodrošina, lai šis darījums sniegtu patiesu iespēju daudzām nozarēm ES eh, dot labumu, savu ieguldījumu un atbalstīt arī citas rūpniecības nozares, ne tikai automobiļu rūpniecību. Un tāpēc mans arguments ir, ka. Uh, uh, Mūsu tātad pozīcija ir pārunāta, mēs esam to diskutējuši un uh, un te ir runā par uh, eh, 20 miljārdu ekonomiskās izaugsmes potenciālu. B un arī koriešu valdība runā par miljardiem eiro, kad, e, e eiro kas tas dod potenci arī e e izaugsmi ar tām e, nozarēm, kam ir zāļu ražošana Korejā konkrēts jautājums Eh, eh, ir tieši šis jautājums par klauzulu par nodevām. Un, eh, jo, jo viņiem tā ir pat kā sarkanā līnija, un arī Londonas sarunās viņi to norādīja, jo šeit ir būtiski svarīgi atbalstīt mazos uh, uzņēmējus. Mēs vienmēr esam sapratuši to un esam. Uh, piemērojuši šo pašu pieeju, lai uh, sasniegt labākus rezultātus sarunās. Un es uzklausīju dalībvalstis, un mūsu sarunas vēl nav beigušās. Bet eh, es uzklausu un es zinu, mm, par ko runā, ko saka, un es zinu, kādas ir koriešu valdības vēlmes, proti pabeigt, noslēgt šo eh, līgumu Mēs turpināsim diskusijas un turpināsim runāt. Uh, uh, 150 miljardu eiro, tā ir tā summa, pa ko ir runa. Tātad būtu svarīgs jautājums ir tas, kādā veidā nodrošināt to, ka mēs eh, eh, ka neimportējam kaut ko no Ķīnas, eh, uzliekam jaunu etiķetu un pārdodam tālāk uz Koreju. Bet bet um, ir svarīgi nodrošināt to, ka mēs nesaņemam produkts no citas valsts, kas nāktu caur Koreju. Un tie Eiropas ražotāji, kas ražo Korejā, tie, jo tie importē daudzas produkts, lai eh, arī veidot savu gala produktu. Es negribu arī eh, nogalināt eh, to, kas jau ir sasniegts Eiropas rūpniecībā, un arī, ne arī tos materiālus, ko viņi var izmantot savā procesā, tā lai ražotāji to varētu izmantot. Uh, bet šeit ir eh, kombinācija, mēs eh, ņemam vērā gan um, izcelsmes zemes materiālus, šo procesu un arī uh, nodevu klauzulas uh, konkrētos, konkrēto atrunu. Un uh, Eh, ir nepieciešams pārnot šos jautājumus attiecībā par laika grafiku. Mūsu nostāja tāda, eh, ka mēs eh, varētu pilnībā to ieviest kaut kur 5-6 gadu laikā. Un uz to laiku mēs ceram, ka krīze jau būs beigusies un ekonomika būs, jau, būs izaugsmas procesā un arī šis tirgus būs mums pieejams. Tas e, ir ļoti, ļoti labs darījums Eiropas Savienībai, un tas ir nāk tiešām e, šajā laikā, kad mēs pārdzīvojam e, ekonomisko recesiju un mūsu rūpniecības nozars tikai iegūs bet uh, mums jāņem vērā arī automobīļu rūpniecības jūtīgās vietas, uh, jāņem vērā viņu iespējas. Es skatos reāli, uh, korejiešu mašīnas jau te uh, tiek ražots Eiropas uh, Savienībā, te mēs, ne, ja mēs uh, esam pret šo tirdzniecību, mēs nekādu labumu neiegūstam. Otrs jautājums, ko šeit, par ko šeit runāja vairāk kolēģi, ir ASV un Doha rauns. Tāpat es arī biju kongresā, es runāju ar ražotāju as, eh, asociācijām eh, un ar eh, arotbiedrībām un apvienībām un eh, arī tirdzniecības priekšsēdētāju eh, senātu eh, komitejām. Un par tām ies, mēs bija iespēja sa, savstarpējām sarunām. Jums ir pilnīgi taisnība, Erika, jo šeit ir šī problēma uh, kādā veidā kongress skatās uz šo mm, eh, darījumu, vai tas ir pozitīvs ASV. Ja mēs sākam šķetināt šo jautājumu, tad šis darījums iesprūdīs. Bet eh, tas jautājums, ko es uzdevu ASV tirdzniecības pārstājiem, kas mums ir jāskata, proti jāizvērtē pašiem amerikāņiem, kādu uh, guvumus, kādu labumu viņi iegūs. Uh, Un eh, liels jautājums ASV ir tas, eh, eh, kā, ko viņi gaida no jaunatīstītām valstīm, no uh, mazattīstītām valstīm. Un ko īsti varētu, par ko īsti varētu spriest, jo bieži vien uh, terminoloģija neskaidra, un es uzskatu, ka šeit vēl daudz kas nepadarīts un es domāju, ka nepieciešams seši mēneši, lai visu to izskatītu, bet eh, liekas, ka tas virzīsies priekšu. Mums ir eh, viņiem jāpieņem politisks jautājums, un eh, jā, par to ir jāziņo kongresam. Nākošā divnedēļa laikā arī būs jauna informācija par apusējiem līkumiem. Tas ir grūts jautājums, jo daudz ražotāji uzņēmumi e, ļoti nobežījušies par šī darījuma e, pozitīvajām pusēm par iegūmiem. Un te šis grūt, grūtības pastāv tas ir īsumā. Tālāk nākušais jautājums īsumā par to, ko Eriks runāja par azartspēlēm. spēlēm Es tiešām arī gribētu dzirdēt uh, vairāk arī par Kodivāru. Jā, uh, es, mēs esam gatavi jūs atbalstīt, pas, pasakiet, kas jums ir nepieciešams. Šeit ir nepieciešams, uh, lai šīs valsts arī redzētu ne tikai sarunu sākumu, bet arī nobeigumu. Un te bija dažādi vairāk citi jautājumi, kas tika minēti, mēģināšu apkopot. Uh, arī par, tajā skaitā par Kolumbiju. Mēs rūpīgi pēt, pētam, ko starptautiskā darba organizācija ir teikusi par šiem jautājumiem. Un mums ir pierādījumi, kas arī rada bažas, bet patreiz um, vēl var pat, pateikt to, ka mums būs vairāk sanāksmi par šo jautājumu. Un eh, SDO arī ir uzsākuši um, uh, um, skat, pēt šo jautājumu, bet šī situācija var mainīties. Attiecība uz uh, mūsu nāciju grupu, es gribētu redzēt to, lai uh, um, skatītu tirzniecību uh, kā Eh, veselas, eh, eh, komplicētas spēles elementi, kur jūs nevarat atrisināt vienu elementu, neatrisinot visu pārējo. Jāskata ir kopumā Un mūsu diskusijās mums jābūt pārliecinātiem, ka mūsu vispārējās attiecības arī tiek skatīts, un es saprotu, ka uh, Kolumbijas ministrs to ļoti labi zina, un es, es biju Kolumbijā, uh, un es, eh, man patīkam pārsteidza, ka es redzēju, cik liels ir izmaiņas, pārmaiņas, bet tas arī jāpierāda, un šīs pārmaiņas jāturpina Jo mēs tā, lai arī eh, Kolumbija um, gribētu panākt, eh, izbeigt šīs vardarbības un eh, panākt šo rezolūciju. Attiecībā uz uh, ASEAN valstīm Uh, Singapūra, tā ir zemē, um, um, protams, un arī pārējais varēs virzīties priekšu, Ķīna, um, uh, uh, premjer, premjerministra vietnieks arī būs šeit vizītē un arī būs kā 10-11 ministri kopā ar viņu jau sāk līdz pat piekdienai. Un viņi spriedīs par veselu rindu jautājumiem, veselas jautājumu klāsts, arī par uzņēmumiem. Uh, un uh, arī no komisijas piedalīsies uh, um, mūsu kolēģi, un mums būs arī oficiāls pusdienas, kur varēsim pārnāt šos jautājumus, un arī um, mēs arī ceram, ka mums atgriezīsim no Ķīnas jautājumiem septembrī, mēs viņus varēsim apmeklēt attiecībā par e, Japānu. <clears throat> Prāgā arī šie jautājumi e, tiks skatīti. Mēs atgriezīsimies pie tiem. Par antidempinga jautājumiem. E, ko šeit uzdeva. Eh, antidempings ir tāda problēma, kur ir vesela rinda problēmu un dažādi viedokļi pastāv. Es uzskatu, ka šajā ekonomiskā klimatā situācijā ir eh, svarīgi pieiet likumību, jo eh, mēs nedrīkstam arī uh, panākt tādu stāvokli, ka antidempinga pasākuma rezultātā rūpniecība cieš un arī jāņem vērā to, vai kritīs cenas vai nē. Un e, arī te ir ļoti svarīgi, ko jūs saprotat ar pašu jēdzienu antidempings, jo šeit ir nepieciešama diskusija un ir bijuši vairāki debašu raundi jau. Kā pārliecināties par to, ka to, ko mēs veicam, tik tiešām pieliks punktu sliktai praksē, kādā veidā mēs varam atbalstīt savus rūpniecības nozars nākotnē? Uh, un lai nebūtu nekādu uh, lejupslīžu, tie uh, antidempinga pasākumi ir ļoti svarīgi instrumenti, lai aizsargātu ekonomiku, un uh, mūsu uzdevums ir aizsargāt ES ekonomiku. Es ceru, ka es esmu izteikusi visiem jautājumiem. Lielas jums paldies! Paldies, komisārs Kundze! Es domāju, ka jūs atbildējāt uz jautājumiem, un es raudzījos uh, uz kolēģiem, un viņa māja ir galva, un uh, Ļupčevs kundzei ir uh, nedaudz cita galvas kustība, ja viņa piekrīt. Līdz ar to tiešām esam izskatījuši visu darbu kārtību šajā komitejas sēdē, un uh, Mēs esam sagatavojuši nelielu pieņemšanu ārpusē pie durvīm. Lūdzu, dosimies uz turieni, bet lūdzu, vai koordinātori varētu palikt kādu minūtīti šeit, jo mums vēl ir eh, formāla procedūra jāpaveic, un pārējie visi jau var doties ārā no zāles un uh, sākt pieņemšanu. Mēs drīz pievienosimies. Parasti koordinātoru sēdes ir slēgtas sēdes. Uh, Bet tā kā mums pārāk ilgi būs jāgaida, tad es jums piedāvāju sakojošo. Jūs saņēmāt dokumentu. Tagad jautāšu visiem tā vienkārši, vai klāt esošie uh, koordinātori uh, ir piekrīt visiem piedāvātiem priekšlikumiem. Also. Tātad. Uh, jūs visam piekrītat, tad līdz ar to mēs varam tā arī sastādīt protokolu un līdz ar to varam slēgt arī koordinatoru sēdi. Priekšsēdētājs pasakās tulkiem, tulki arī ir ielūgt uz pieņemšanu, nebeidziet prom, bet eh, dodieties pie zāles durvīm, un eh, tā kā es vairs neatgriezīšos parlamentā, sirsnīgs paldies jums visiem, un paldies par lielisko veikto darbu. Ērika, lūdzu! Priekšsēdētāji, es gribētu pateikties jums, arī mūsu grupas vārdā. Mēs nedaudz skeptiski bijām sākumā, jo nav tik vienkārši, ja ir priekšsēdētājs no jūsu politiskās ģimenes, bet tiešām eh, jāizsaka jums komplimenti. Jūs esat paveicis lielisku darbu, ļoti patīkami bija ar, sadar ar jums sadarboties un cerams, ka nezaudēsim kontakts arī nākotnē.